Okay. Yeah, colleagues, may I... Dargie kolēģi, lūdzu, ņemiet vietas. Priecājos atklāt šo uh, kopsēdi ar budžeta kontrolas komiteju un jums. Priekšsēdus kundz Greslas kundz, sveicu Madesa kungu, revizijas palātas mm, locekli. Uh, kā arī Eiropas e, centrālās bankas uzraudzības e, padoms priekšsēdi. Mēs e, uzklausīsim tātad revīzijas palāts e, atzinumu pēc ECB e, pirmās uzraudzības, ko tā veikusi. Um, tā ir tāda Eh, padomdošanas jums eh, un ekonomikomitejā regulāri tiks sniegt ziņojums par izmaiņām bankas sektorā un uzraudzību um, šajā pirmajā banku savienības pīlārā. Pirms trim nedēļām Ekon balsoja par savu otro pašiniciatīvu ziņojumu, kurā tika vērtēta uh, banku savienības uh, attīstības gaida 2016. gadā Uh, tur bija jāatsauc uz ECB īpašo ziņojumu par um, nodrošinājumu ar štatiem un neatkarību šajā sakarā. Inge, lūdzu. Mēs priecamies, ka mēs kopā varam stādīt priekšā šo ziņu. Tas eh, mēs vairāk vārds zaudējam ar uh, Uh, uh, sveikšanas vārdiem nekā ar uh, satiksmes sastrēgumiem, tad ir došu uzreiz referentam vārdu. Paldies, priekšsēdus kundze, dāmas un kungi. Tagad prezentēšu jums Eiropas revizijas palādes pirmo ziņojumu par uzraudzības, vienotu uzraudzības mehānismu. Tā bija atbilde globālajai ekonomiskajai krīzē 2020. gadā. Eiro līderi nolēma, ka ECB ir makroprudenciālai uzraudzībai jāpakļauj, taču to traucēja e, daudz Eiropas valsts finanšu sistēmas satricinājums. Pēc pārlieku risku gadiem daudzas institūcijas bija mm, spiestas vērsties pie valdībām pēc finanšu atbalsta, un šo finanšu atbalstu e, finansēja nodokļu maksājumu Lai tas neatkārtotos nākotnē, es eh, politiķi nolēma uzraudzības mehānismu iedibināt, kurā revizijas palādā eh, būtu eh, galvenā loma, bet mēs uzraugam tātad bankas un arī makroprudenciālo uzraudzību Eirozonā kopumā. Tas bija domāts kā sistēma, kurā nacionālas kompetentās iestādes arī veikt vairākas funkcijas, tā skaitā atgūtu pilnu kompetenci eh, nodo eh, patērētā aizsardzībā, eh, pasākumos pret naudas atmazgāšanu un arī veikt uzraudzību par mazākām bankām. Un arī e kā Eiropas centrālās bankas makroprudenciālo uzraudzību uzraudzītu. Audita ziņojums vēst galvenu uzmanību šajam jautājumam. Pirmkārt, kā ECB e, šo SSM sarežģīto sistēmu iedvinājas, otrkārt, kā tā organizēja savu darbu, kādu pārvaldības struktūru tā ir izveidojusi, kā tā atskaitas un kā tā ir organizēta, kādi ir tās resursi, kādi, kāds atzirums guvā. Mēs saskaramies ar to, ka sarežģīta eh, uzraudzības sistēma diezgan ātri tika izveidot, 13 mēnešu gaitā apmēram 1000 darbinieki tika pieņemti darbā, diezgan unikāls sasniegums. Tomēr arī uzzinājām, ka eh, jaunās sistēmas sarežģītība ir izaicinājums. Jaunais mehānisms lielā mērā atkarīgs no koordinācijas un komunikācijas starp ECB darbiniekiem un dalībvalstu atbildīgiem darbiniekiem. SSM uzraudzības padome arī uh, budžeta kontroli uh, neveic pietiekoši attiecībā uz cilvēku resursiem, tas ir palicis ECB uh, eh, pārvaldes padomes un tās izpildu padomes kompetence. Uh, ECB monetārās un uzraudzības funkcijas nav pietiekoši skaidri nodalīts. Ir dažas struktūra vienības, kas sniedz pakalpojumus abām šām funkcijām. Un e, tādēļ tas būtu nodalāms skaidrāk, lai nerastos uh, interešu konflikti, mērķu konflikti. ECB arī nav pietiekoši analizējis savus e, cilvēku resursu vajadzības nākotnē, un tādēļ šķiet pat laban, tai trūkst darbinieku. Mēs arī uzzinām, ka uh, vislielāko banku uzraudzībā ECB lielā mērā ir atkarīga no uh, dalību valstu norīkotiem darbiniekiem. Tieša šāda 120 lielāko bankas grupu uzraudzībā ir arī uzraudzība uz vietas ļoti nozīmīga, bet ECB tikai uh, nelielu skaitu um, šādu uh, uzraudzības vizīšu uz vietas ir veikusi. Parasti to tāds veids dalībvalstu kompetentās iesātas. Bet tas nav tikai resursu trūkumu dēļ eh, sistēmas iedibināšanas laikā, bet uh, uzraudzības uh, rozes grāmatā arī ir rakstīts, ka um, kontrols uz vietas būtu pamatā jāvada nacionāla kompetentām iestādēm 120 eh, lielāko banku tiešā uzraudzība no ECB puses. Eh, tas ir noteikti liels izaicinājums un priekš tā ir vajadzīgs pietiekoši eh, cilvēku resursi. Un jāvar īstenot arī um, kontrols vizītes uz vietas bankās. Um, uzraudzības Padome arī apstiprināja, ka šeit ir darbinieku trūkums. Un šajā sarežģītajā sistēmā, kur jūs redzat, ka ir darbinieks no ECB un no Nacionālas kompetentās iestādes, mēs esam saskatījuši problēmu, ka ECB nav pietiekoši sistēmas, kā izvērtēt nacionāli kompetento iestāžu norīkoto darbinieku kompetenci. ECB darbinieki ir atbildīgi, bet viņi nav pilnvaroti vērtēt nacionāla iestāžu norīkotos darbiniekus, viņu kompetenci. Un dažās valstīs e, tiešām pat arī ECB ir aizliegts jaukties šajās lietās. Tādi bija mūsu galvenie atzinumi. Man jāsaka, ka mums izdevās vērtēt ECB um, vadības efektivitāti, kontrolēs uz vietas vai arī no biroja. Um, un mums, kā auditoriem, diemžēl ECB arī dažus dokumentus nevēlējās rādīt, kas mums būtu kā auditoriem nepieciešami. auditoru uzdevums ir definēt, kur dokumentācija ir nepieciešama, lai tā savu auditu varētu veikt. Pat labam tiesa vērtē savus iespējas šo jautājumu eh, skatīt, un mēs noteikti būsim uh, pateicīgi par likumdevēju viedokļu šajā jomā. Mums jāsaka, ka mūsu pieredze apstiprina to, ko nacionālās augstākās iestādes ir paudušas proši, ka um, SSM ieviešana ir radījusi uzraudzības tādu kā uh, nepietiekamību, um, un ar to netiek galā pat labā nedz dalībvalstu kompetentās iestādes, nedz arī ECB. Ko var sacīt pozitīvu? Mēs esam snieguši daudzus ieteikumus, 13 grupās esam tos iedalījuši, ir vairāk e, lielās rekomendācijas skaits, bet esam tos iedalījuši 13 grupās. Eiropas centrāla banka ir 13 no tiem pieņēmusi. Viens, ko tā pilnīgi nepieņēma, ir saistīts ar budžeta procedūru. Mēs redzējām, ka viss sistēma cieši no nepietiekošiem resursiem, tādēļ mēs teicām, ka uzraudzības padomē vajadzētu būt ar lielāku ietekmi, vismaz e, tās uh, vadošiem darbiniekiem. Taču ECB uzskatīja, ka uzraudzības padome nevar veikt uh, uzraudzības budžetu kontroli un cilvēku resursu kontroli, jo tā nav ECB lēmuma pieņemšanas iestāde, bet uh, uh, tā ir tāds kā piedēklis, kas ir ECB struktūrā dēļ īpašā aizsardzības mehānismu, SSM mehānismu. ECB uzskata, ka funkcija nodalījums uh, mazināt efektivitāti. Tas nenozīmē, ka šādu pakalpojumus nedrīkstētu sniegt, bet pastāv risks, ka var būt mērķu konflikti, piemēram, ar juridisko dienas, un tas būtu jāņem vērā saulēcīgi, un šie riski būtu jāmazina. Visbeidzot, es gribētu sacīt, ka neskatot, eh, izņemot eh, eh, to, ka mums nedēļ daži dokuments, ECB darbinieki bija ļoti sadarbīgi un ļoti labi atbildēja uz mūsu uzdotiem jautājumiem. Es gribu vēlreiz atkārtot, ka ECB pieņem 12 no 13 mūsu rekomendācijām Un arī pēdējo tie daļai ir pieņemši. Paldies par jūsu uzmanību. Tas ir viss, kas man būtu sakāms. Paldies. Paldies. Zavīna Lautenšlēger, ECBSSM. Godamie parlamenta deputāti, godamā tiesa, augstā tiesa, paldies par šo iespēju komentēt par Eiropas revizijas palātas ziņojumu. Un es gribu jau sākumā teikt, ka mēs esam ļoti priecīgi, ka ir šāds skats no malas par to, ko varētu uzlabot attiecībā uz uh, vienotā uzraudzības mehānismu efektivitātes uzlabošanu. Un šeit tiešām ir daudz iespējams uzlabot. Tieši tādēļ ECB arī piekrita gandrīz visiem ekas uh, e, ieteikumiem un ir jau sākus tos īstenot. Lai domājam kaut vai par Uh, lēmpieņemšanas procesa um, nogludināšanu vai padarīšanu efektīvāku. Mēs pagājušajā gadā ne tikai savā mājaslapā banka statistiku ieviesām, bet arī jaunas komunikācijas instruments esam izveidojuši kā mūsu regulārais apkārtrats un arī uh, tematiskus seminārus. Mēs regulāri esam uz, uh, paaugstinājuši mūsu kontaktu ar uh, ar, ar nozars pārstāvjiem arī tur, kur mums nav obligāti jākonsultējas ar viņiem. Mēs pat labāk arī vērtējam rīcības plāns, kas uh, paredzēs precīzi pasākums um, uh, vai reakcijas sojas uz um, Mm, revīzijas palātas ziņojumā ieteiktiem, kas attiec uz nodo, iedzīvotāju apmācību, eh, eh, darbinieku apmācību, piemēram, mēs esam piekrituši, ka ir mūsu darbiniekiem jāuzlabo, piemēram, informācijas eh, tehnoloģijas spējas, bet šeit ir arī savu atbildību līdzlikumdevējiem. Es gribētu īsi pieskarties vienam ekas ziņojumu aspektam, proti, eka mandātu, un vai mēs esam visi dokumentus snieguši. E, auditoriem, kas viņiem bija vajadzīgi. Esmu pārliecināts, ka mēs esam visus dokumentus viņiem snieguši, kurus mēs drīkstiem sniegt, ņemot vērā ECAS mandātu, veikt šādu auditu par ECB menedžmenta efektivitāti, kā 27. pantu otrais pants to paredz, arī ECB statūtu šis pants un SSM regula 20. pants 7. daļa. ECB pilnībā eh, sadarbojās ar EK, lai audits izdotos. Mēs eh, sniedzām auditoriem vairāk, liels skaits dokumentu, vairāk nekā 350. Mums bija daudz, daudz sanāksmju, kas viss saskanēja arī ar eh, jau pieminētiem juridiskiem aranžmentiem. Daži dokumenti, piemēram, uzraudzības padomas sēžu uh, protokolu, piemēram, nevarēja tikt izsniegt, jo tādā gadījumā audits Eh, pārkāpt eh, operatīvās efektivitātes jautājums un varētu eh, nonākt konfliktā ar konfidencialitāti attiecībā uz trešo pušu datiem. Tā mēs nerunājam par mūsu pašu informāciju, bet trešo pušu sniegto informāciju. Un tomēr tas nenozīmē, ka EKA nesaņēma papildu informāciju, un es šeit minēšu vēl vienu piemēru. piemēru EKA prasīja diž, dažādu uzraudzības lēmumu kategorijas par eh, ārkārtas eh, lēmumiem, ikdienas lēmumiem, izvērtēšanas programmu, autorizācijas lēmumu, eh, pilno iekšējo dokumentācijas plūsmu no lēmumi inicēšanas līdz paziņošanai par lēmumu konkrētajā bankai, un mēs neesam īsti pārliecināti, kādēļ šī banka iekšējās uh, va, iekšējie dokumenti bija nepieciešami šim auditam, un tieši tādēļ mēs nevaram visu šo dokumentāciju izsniegt auditoriem, kas satura konfidenciālu informāciju par atsevišķām bankām. Tā vietā mēs izveidojam Excel failu, kas anonimizēja lēmumus ar īsu paskaidrojumu un dažādiem lēmu pieņemšanas procesa dažādiem soļiem. Uh, Tam mēs izdarījām visu pūliņus, lai EKA lūgums izpildītu, eh, saņemt informāciju par konkrētu banku lēmumiem, eh, kā arī EKAS eh, e mandātu nepārsniegšanu. Atgādināšu arī to, ka iemesls, kādēļ EKAS mandāts tika ierobežots, uh, Proti, e, tiem bija jāvērtē tikai mūsu e, uzraudzības efektivitāte. E, tas izriet no primārām tiesībām. Tas ir nepieciešams, lai sargātu ECB neatkarību. SSM regula bija nepieciešama, bet ar nolūku tā tika pieskaņota šai primārās likumdošanas prasībai. Un neaizmirsīsim arī, ka SSM ir izveidojis visaptarošu uh, um, uzraudzības uh, sistēma SSM regulas ietvaros, kas sniedz arī savu uzraudzības lomu Eiropas parlamentam un padomēji. Uh, tad ir Eiropas parlaments saņem uh, dažādas dokumentus par mūsu uh, uh, iekšējām norisēm, kā arī par individuāliem bankas lēmumiem. EKAS mandāta aptvērums kopā ar uh, atbildīgu mandātu parāda, ka šād, šāds uzraudzības līmenis eh, patiesībā ir, lie, eh, ir stingrāks nekā daudzās eh, daudz nacionāla audita. Mēs salīdzinājām šo auditu ar nacionālajiem auditiem un lielākajā daļā dalību valstu vai nu nav vispār mandāta auditēt uzraudzību, jeb šu, šis mandāts ir ierobežots, piemēram, attiecībā uz finanšu uh, pārvaldībai operatīvo efektivitāti. Tātad no nu, mūsu skatījumā nav šeit e, problēma ar šo auditu. Bankas uzraudzībā mēs bijām pilnīgi pretīnākoši eka un arī šajā jomā turpināsim absolūti konstruktīvi sadarboties ar viņiem uz viņa mandāta pamatu. Un gribu vēlreiz sacīt, ka mēs ļoti augsti vērtējam ekas rekomendāciju un kā Matisa kungs jau teica, Laikam tikai viena rekomendācija mums e, ir tāda, ko mēs daļai e, nepieņemam, bet citādi pilnīgi piekrītam visiem e, Eiropas revizijas palāca ieteikumiem. Paldies. Lielas paldies. Vienmēr ir problēmas ar to, ka uh, revizori izlēma kādas, uh, kāda veida informācija viņiem tiek sniegta. Šeit uh, referents bija Vālīkungs. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Vispirms es vēlējos pateikties revīzijas palātē par viņu paveikto darbu. Tas ir bijis ļoti liederīgs. Un tas ļoti nodara arī budžeta kontrolas komitejai. Es domāju, ka politiķi, cerams, varēs šo informāciju izmantot pienācīgi. Mēs dzirdējām ļoti detalizētu skaidrojumu no Eiropas centrālās bankas pārstāvjiem, kur skaidroja, kāpēc nav bijis pilnas piekļuves um, informācijai un dokumentācijai. Regula par uzraudzību nodrošina ļoti plašu revīzijas palātas uh, piekļuvi šim, in, šai informācijai. Un revīzijas palāta ir arī atbildīga mūsu pilsoņu priekšā, tāpēc uh, gribētos dzirdēt, kāpēc viņi šo informāciju nav saņēmuši. Tad uh, vēl bija atsevišķi trūkumi, kas tika identificēti jaunajā uzraudzības sistēmā. ECB veiktais audits nav salīdzināms ar uh, nacionālo iestāžu auditiem, jo nacionālās iestādes nav vienādas, un ECB nevienmēr ņem vērā atšķirīgos uh, Eirozonas um, parametrus, Eirozonas dalībvalstu parametrus. Un tāpēc uh, jūs sacījāt, ka nav pienācīga izvērtēšanas mehānismu, un ir ārkārtīgi grūti piekļūt arī izvērtējumu rezultātiem saskaņā ar palātas sacīto un kā mēs to esam redzējuši vairākos gadījumos, kas atkārtojas gada no gada pastāv liels patvaļības risks, ka īstenošana notiek katrā gadījumā savādāk, un tas um, revidentiem mm, ļauj lielas manevra iespējas lēmumu pieņemšanā. Dokumentācija, ko ECB nosūtījusi tiesai, nav bijusi pietiekama, lai pamatotu šo mm, milzīgo patvaļības līmeni, kas te šķiet parādās. Uh, un um, tas uh, neļauj pilnībā novērstēt sistēmiskos riskus. Ja mēs vēlamies uh, banku uzraudzības sistēmu, lai izvairītos no sistēmiskām krīzēm, tad es nedomāju, ka ir uh, pamatoti strādāt tikai ar sakām, ir jārunā par cēloņiem, par uh, bankas finanšu aktivitātēm, kas to izraisa, par trešā līmeņa vērtspapīriem, atrasinājumiem, dažādiem faktoriem. Uh, Un tas ir eh, principiāli jāvērtē daudz eh, stingrāk. Un te jau neiet runa tikai par eh, kreditoru sodīšanu, kas izsniedza aizdevums reālajai ekonomikai. Mums ir jādomā par citām banku darbības pusēm, lai tiešām varētu nodrošināt, kā atsākas izaugsme. Mm, kā ir eh, norādījusi revīzijas palāta, monetārā politika, monetāro politiku un uzraudzību veids vienotā pati institūcija, un tāpēc te rodās iespēja interešu konfliktam. Bet es domāju, ka to vajadzētu pienācīgi izanalizēt, eh, kāds risks eh, izriet no abām šīm kompetencēm, kā tas tiek pārvaldīts un risināts. Lūk, eh, varbūt tas ir jautājums, ko var atrisināt ECB un SSM kopīgiem spēkiem, bet eh, būtībā jau viņi sēž zem viena jumta. Un es gribēju arī atgādināt, ka Eiropas komisija pēc trim gadiem ir jāveic um, izvērtējums un jāsagatavo ziņojums par vienoto uzraudzības mehānismu. Un ECB pauda bažas par konfidencialitāti un nesniedza komisijai 2015. gada pārskatu. Un tas tiešām ir ārkārtīgi. Uh, baž, bažas raisoši tas, ka Eiropas centrālā banka kļūst par tādu kā svēto govi, kurai nav neviena priekšā jāattiecās. Es eh, domāju, ka komisija uz to arī atbildēs, tomēr es eh, domāju, ka ir nepieciešama arī politiskā nepieciešamība labāk pārvaldīt uh, ekonomisko politiku un tā rezultātā arī uzraudzības politika, tīpaši ņemot vērā politisko krīzi, kādu esam piedzīvojuši. Noslēgumā gribēju teikt, ka uzraudzības mehānismam būtu jārisina krīzes cēloņi, to es gribēju vēlreiz uzsvērt. Tomēr es uzskatu, ka politiskās koncepcijas uh, varbūt nav bijušas pārāk pareizas. Mēs esam vairāk koncentrējušies uz sakām un gal galā mēs varam nonākt pie vēl nestabilākas sistēmas ir uh, fundamentāls kļūdas jau paša šī projekta pamatam. Es uh, paudu vairākus komentārus par uh, punktiem, ko pieminēja revizijas palāta. Es un kolēģi budžeta kontrolas komitejā noteikti gribētu saņemt atbildes uz manas uzdotiem jautājumiem. Liels paldies! Vispirms došu vārdu Heisa kungam uzsākot diskusiju. Paldies, priekšsādātāji. Es gribēju augsti novērtēt uh, revīzijas palātas uh, ziņojumu par uh, ECB un vienotu uzraudzības mehānismu un arī uh, šovakar dzirdētos komentārus. Ir svarīgi atzīmēt, ka vienotais uzraudzības uh, mehānisms tika izveidots uh, krīzes um, plaukumā, kā mm, līdzeklis, lai atbildētu uz banku problēmām, nodrošinātu uh, vienotu uzraudzību sistēmu. Bet uh, arī tāpēc, lai noteiktu minimālos standartus, kas tiktu piemēroti attiecībā uz mazākām sistēmiski netik svarīgām bankām, kas pastāv Eiropas Savienībā. Un kaut arī tas tika uh, veidots uh, krīzes plaukumā, Tas nekādi nevaid, nemainīja caurredzamības uh, nosacījumus. Un tas arī nenozīmē to, ka šie noteikumi nevarētu būt uh, maināmi kādreiz nākotnē. Un tā ir uh, ļoti ietekmīga organizācija ar milzīgu ietekmi mūsu finanšu sistēmā. Es uh, ļoti augstu novērtēju uh, mūsu komitejas, eh, eh, mūsu komitejā un ekor komitejā dzirdētu pārstāvis uzstāšanos. Viņam ir ļoti pazīstams cilvēks. Eh, un kopš uzraudzības mehānisms tika uzveidots, mēs vērtējam ne tikai aktīvus, uz ko tas viss balstās, bet arī uh, nākotnes virzību. Un šis ziņojums eh, būtībā ir ļoti līdzīgs tam, kurš eh, tika saņemts eh, pirms gada par īrijas glābšanu un trojkas rīcību. Bet nebija pietiekami daudz dokumentācijas, kas tika sniegta revīzijas palātā, kad tā vērtēja atsevišķas problēmas, ar kādām uh, trojka saskārās Sīrijā, kad gatavoja īrijas glābšanu, un uh, tā rezultātā nebija iespējams iegūt uh, pilnīgu pārskatu par dokumentāciju, kas attiecas uz vienotu uzraudzības mehānismu. Es domāju, ka tas ir uh, jāatzīmē. Es saprotu, ka daudz kas te ir noticis, es saprotu, ka ir paveikts arī ievērojams darbs banku uzraudzības sistēmā, bet tas nenozīmē, ka mēs nevaram to vēl uzlabot. Uh, Un caurredzības jautājums ir ārkārtīgi būtisks virzoties uz priekšu, lai publika saprastu, kāpēc ir nepieciešams vienotais uzraudzības mehānisms. Un manā izpratnē būtu tikai loģiski. Ja <clears throat> mums ir vienota valūta un banku savienība, tad ir nepieciešama horizontāla Eiropas uh, tirgus uh, uzraudzības sistēma, uzraud, vienotais uzraudzības mehānisms. Uh, bet um, es gribēju atgādināt, ka monetārais dialogs, kurš mums visinājās ar Dragī kungu, vien nav pietiekams, jo šajā viedokļa apmaiņā um, neatspoguļojas visa nepieciešamā informācija un ir nepieciešama sistēma, kas um, paredz lielāku atbildību no šādām viedokļu apmaiņām. Un uh, noslēgumā es gribēju teikt, ka ECB nedrīkstētu izvēlēties dokumentus, ko tā iesniedz revīzijas palātē. Un šai iestādē taču ir jāvērtē, vai jebkura no ES aģentūrām atbilst nu, izvirzītajiem standartiem. Un nav pieņemami, ka uh, Eiropas centrālā banka saka, mēs noraidām uh, jūsu mandātu, mēs to nepieņemam un paši izlemsim, kādas dokumentus mēs jums dosim. Tas ir nepieņemami un arī nav pieņemami, ka mm, pārskats, uh, kas uh, tika solīts uh, par 2015. gadu, joprojām nav pieejams. Uh, Es eh, zinu, ka mm, revizijas palāta ir sagatavojusi priekšlikumus centrālajai bankai, un es tagad augstu novērtēju. Noslēgumā gribēju teikt, ka šo īpašo ziņojumu pievienotā vērtība ir tāda, ka mēs varam padomāt par labo praksi un slikto praksi. Mums um, varbūt uh, šī gadījumā vairāk krīt acīs sliktā prakse, jo. Um, Eiropas revīzijas palāta ir tieši atbildīga, Eiropas centrālā banka ir tieši atbildīga parlamentam, bet manuprāt daudz to apšaubīt. Lielas paldies! Es domāju, ka monetārais, di monetārais dialogs e, nav īsti saistīts ar revīzijām. Tās ir divas dažādas lietas mums, prāt. Monetārais e, dialogs e, tiešām strādā labi, un parlaments vairāk kārt ir paudis gandarījumu par to, kā šis dialogs tiek rīkots, un es gribēju arī atgādināt um, divas pantas, 27.1 un 27.2, eh, kas eh, to uzsver. Bet tagad vārds mm, Bēreses kundzei. Nav tulkojumi? Paldies, priekšsādātāji. Es eh, ļoti priecājos par to, ka notiek šī ekonu un budžeta kontrolas komitejas kopīgā sanāksme Un eh, es vairāk kārt eh, publiskā līmenī esmu dzirdējusi, ka mm, vienmēr ir ārkārtīgi eh, uzzinoši un vērtīgi lasīt revīzijas palātas īpašos ziņojumus. Un mēs tiešām to es ar lielu uzmanību lasam, bet reizēm man rodas iespējas, ka to tūkstošiem jauno institūciju starpā, kas ir izveidotas. Ja mēs raugāmies um, uz tiem uzdevumiem, kas tika uzticēti vienotās uzraudzības uh, mehānismam, par to, mm, cik, ņemot vērā, cik uh, lielas atšķirības pastāv starp banku sistēmām un kur uh, tomēr vajadzēja paredzēt uh, vienota veida uzraudzību, man bija bāžas, ka koncentrējoties uz uh, vienu vai otru aspektu, kur uh, būtībā ir uh, sistēmiska sākotnēja kļūda, mēs um, padarām vājāku institūciju un e, no tā nav nekādas jēgas, jo mēs taču mēģinām to dienu no dienas stiprināt. Un tāpēc e, varbūt es aicinātu to darīt šādā veidā, sniegt savu ieguldījumu, lai atvieglotu, lai uzlabotu vienotā uzraudzības mehānismu darbu. Bet uh, man nerodas iespējas, ka izmantojot tikai tik uh, smagnēji veidotas institūcijas uh, darba kritiku, ņemot vērā, ka tā saskaras ar ļoti um, atšķirīgām banku sistēmām, mēs nonākam situācijā, ka bērns no vannītes tiek uh, izgāsts kopā ar netīru ūdeni. Un varbūt mums ir jābūt labākiem draugiem um, ar nacionālajām bankām. Es nedomāju, ka mm, te vajadzētu visu uh, pagriezt otrādi un padarīt vēl trauslāku to arhitektūru, kas šobrīd ir izveidota. Es saprotu, ka jaunām institūcijām nākas saskarties ar grūtībām. Uh, bet es vēlētos, lai mēs saglabātu labu līdzsvaru starp pārvaldību, par labu pārvaldību, sākotnējām kļūdām un politiku, kas mums ir tik svarīga, kā arī institūcijām, kas uzrauga metodas, profesionālismu. Uh, ar kādu notiek uh, darbā pieņemšana, ar kādu tiek izstrādātas iekšējās uh, darba metodas, jo tās bija jāizveido ārkārtīgi īsā termiņā un zināmā mērā uh, man šķiet, ka šis ziņojums um, to visu noniecina. Liels paldies! Palsakungs. Paldies! Revīzijas palāta Tās uzdevums ir pārbaudīt, kā banku uzraudzības menedžments darbojās. Un, manuprāt, gan atziņas, ko piedāvāja revīzijas palāta, gan viņa ieteikums mums vajadzētu uztvert ļoti nopietni. Ja nacionālās uzraudzības kompetences tiek pārnestas Eiropas līmenī, bet Nacionālā banku uzraudzība nav vienādā, netiek pārnesta Eiropas līmenī vienlaikus, tad paliek tāds kā baltais caurums, kas mums ir jāaizpilda tieši uzraudzībā. ECB e, nav neatkarīga, tā ir Eiropas centrālā banka, uz kur attiecas arī informācijas Uh, izplatīšanas vai mm, informācijas atklāšanas, caurskatāmības principi un uh, uzraudzības jautājumu pārnešana Eiropas līmenī nevar notikt vienkārši tukšā vietā. Un ECB nav arī atbrīvota uh, Eh, no saviem pienākumiem, ņemot vērā statūtu noteikumus, kas paredz, ka tā ir monetāra institūcija. Tāpēc man ir jautājums revīzijas palātas pārstāvēji, kādas iespējas jūs redzat um, panākt, kā panākt, lai Eiropas centrālā banka būtu vairāk atvērta sadarbībai un caurskatāmībai vai jums ir ieceres vai iestrādes par šo sadarbību, kāda tā varētu notikt ar uzraudzības iestādi? Takulas kungs, lūdzu, nākamais. Paldies. Paldies Eiropas revīzijas palātas pārstāvjiem un Paldies, Marko Balli, par jūsu komentāru. Veidojot vienotu uzraudzības mehānismu, tas um, tad šī mehānisma nozi lielā nozīme ir uzsvērta attiecīgajā ziņojumā, ko mēs apspriežam. Būtiski ir lai pilsoņiem būtu skaidrība, kādā veidā šis mehānisms darbojas. Padziļināta sadarbība revīzijas palātu ir nepieciešama, un tāpat, protams, jābūt nodrošinātai caurskatāmībai sadarbībā ar citām Eiropas Sanības iestādēm un iestādēm dalību valstīm. Es piekrītu revīzijas palātas ieteikumiem uh, attiecībā uz kvalitatīviem grozījumiem vai korekcijām uh, uzraudzības um, jomā. Un, protams, kā arī darba slodze ir jāsadala samērīgi, un pirms tiks sasniegts ideāls līdzsvars vēl ir jāizdara diezgan daudz. Uh, un ir jāturpina regulāri veikt uz novērtējums un pārbaudes. Paldies, Aiela Senderas kundze. Sí, gracias, presidente. Paldies, priekšādātāju. Es uzklausīju, kas Katrīne bija sakāms, man bija paredzēts uzstāties šajās Viņa bija paredzēts. Ko? Paldies Valīkungam. Es uzstājos cita deputāta vārdā šodien. Valīkungs pat padziļināja vairākus, vairākus punktus, ko revīzijas palāta ir izcēlusi vai uzsvērusi šajā ziņojumā par vienotās uzraudzības mehānismu. Es pilnībā piekrītu tam, ka šī iestāde ir pelnījusi aizsardzību. Sākumā viss not, noritēja ļoti labi. Un arī revīzijas palātas ieteikumi ir jāizmanto, lai novērstu iespējamās problēmas eh, iepriekš minēto apstākļu dēļ. Uh, bet es gribētu Bet gribētu uzsvērt, ka revīzijas palātas ziņojums ir ļoti kvalitatīvs un problemātiskie jautājumi tie nav vienkārši risināmi. Un mēs visi, protams, apzināmies, ka te nav iespējams uh, ietvert ziņojumā iespējamos interešu konfliktus vai piesaistīt šeit vēl citas problēmas, jo no vienas puses ir jāskata arī riski, it kā, kā lai saka, Eiropas centrālā banka apzinās, ka tai kā centrālai bankai ir arī šīs ugunsdrošības drošības sienas vai ierī aprīkojums, kas ļautu, ļauj novērst interešu konfliktus. Un mums ir jāidentificē riska aspekti. To mēs darām vienmēr sadarbībā ar aģentūrām un citām institūcijām. Mēs uh, turpinām tādu nepārtrauktu dialogu, piemēram, ja runa ir par uh, Uh, līdzekļu samazinājumu vai cilvēku resursiem, ja tiek identificētas problēmas šajās jomās. Un no otras puses es gribētu lūgt uh, centrālo banku iesniegt visu nepieciešamo informāciju. Tas ir ļoti būtiski, lai revīzijas palāta var atbilstoši paveikt savu darbu. Un ja ir aspekti, kur būtu kāds iemesls nemieram, tad jautājums jau, tas jau tika pieminēts, ir skaidri jāspēj nošķirt uh, monetāro kontroli un uzrau, bankas uzraudzības mehānismu. Uh, tas nav tik vienkārši, tas ir delikāts jautājums, jo mēs Nacionālās centrālās bankas mēģinam piesaistīt sev, izmantojot Eiropas līmeni, un tas noved pie konfliktiem. Tāpēc es gribētu lūgt jūs ņemt vērā arī šo problēmu. Un mums ir problēmas, ko rada mūsu pašu banku sistēma dalību valstī, jo par kontroli neviens īpaši nepriecājas, bet nedrīkst nu, pieļaut arī tādu pilnīgu izvairīšanos. Mums ir jāatrod līdzsvars, un manuprāt, revīzijas palāta ir atradusi šādu līdzsvarotu pieeju, un to vajadzētu turpināt Un, manuprāt, ieteikumi ir ļoti labi sistēmas attīstībai nākotnē. Paldies! Um, um, es šīs komisijas sēdes apmeklēju regulāri, um, un jāsaka, es nedaudz skeptiski vērtēju tagad notikušo, bet man ļoti patīk Eiropas revizijas palāta, kā tā veic savu darbu, bet kā jau priekšsēdus kundze teica, ECB nevar izvēlēties, ko tā, kādas dokumentus tā izsniedz. Bet uh, vērtējot revizijas palātas darbu, tas ļoti ar pluszīm. Man jau uh, prasījums, ka Banka Savienībai jādod lielāk uh, caurspīdīgums, vienotība un drošība. Un SSM tika izveidots 2014. gadā, lai tā būtu viens no jaunās Banka Savienības trim pilāriem. Uh, Eh, bija tādas eh, sākotnējās problēmas, kas īrijai prasīja, eh, maksāja 7 miljārdu eiro. Uh, šīs problēmas tātad tā kā savilku burtiski virs mūsu galvas. Pirms 2014. gada es būtu teicis, ka nu, viņai nebija formāla teikšana par to, kas notiek, bet bija neformāla. Viena lieta ir mācīties par to, kas notiek tagad un kas notiks nākotnē, bet arī mācīties no pagātnes būtu laba ideja. 2007. gadā ir jau. Eh, um, um, trauksmes cēlējs īrijā eh, eh, sniedz trauksmi par to, ka viņa banka eh, nopietni pārkāp likviditātes noteikumus un viņa šī trauksme tika ignorēta. Mums jāmācās no tā īrijas valdība eh, ir eh, parakstījusi pēc blanku, banku uh, sabrukuma tādu kā blanko, uh, balto, uh, tā, tā tī, čeki izrakstījis, uh, ka viss zaudējums banka tās ekstas mums 70 miljardus izmaksājas, kas uh, zina, kas būtu varējis vēl notikt. Uh, cilvēki varbūt teiks, ka tas jau pirms desmit gadiem, bet tā nav vēsture. Mēs joprojām maksājam par to 3 miljardus, pagājušajā gadā 2 miljardi pirms tam un miljards pirms tam. Ja jūs Tātad mēs lielai bankai 3 miljardus aizdevām, um, bet mēs nesam neko saņēmuši, nekādu labumu pretī. ECB ir izveidota, lai uh, prudenciāls noteikums iedinātu visā Eiropā, bet īrijas uh, valsts iestādes joprojām nerīkojas pēc tā, ko uh, informācijas, ko tā saņem no Jonathan Sugarman. Tādēļ es prasu Eiropas revizijas palatai. Uh, viņiem bija ECB zīmes arī pirms SSM, ir jāizmeklē Johnson Sugarman gadījums, un šī lieta e, ir jāiznes ne tikai īrijas tautai, bet arī ECB un ES budžetam, jo šīs sākotnējās problēmas, labi, mēs varam tās it kā norakstīt, bet tie ir ļoti, tās ir ļoti dārgas e, sākotnējās kļūdas, un Ja šīs nevarēsim atrisināt, tad daudz cilvēku neatbalstīs jūsu darbu nekad. E, tātad, um, ko Eiropas centrāla banka var darīt mūsu labā, tas ir tas, ko es gribētu jums uzdot šis jautājums. Paldies! Tagad Līdzenfeldas kundzei no Vīsmāras ģenerāla direkcijas vārds. Un Viegas kungs arī vēl no turienes, no gojas arī ir vēl uzstāties. Paldies! Izteikšos ļoti īsi. Pirmkārt, paziņojums. Es esmu interešu konfliktā. Goja grupā mēs esam par sabiedriskām bankām, par sabiedrisko banku uzraudzību. Tādēļ kreditēšana mūsu skatījumā ir pārāk nozīmīga, lai to vienkārši uzticētu privātās ekonomikas pašiniciatīvai. Tāda ir mūsu pamatnostāja. Līdz ar to esmu arī aizspriedumains. Bet pēc tā, ko teicu, es varu piebilst, ka banku, šis lēmums banku uzraudzību centralizēt, mēs to kritizējam un ir iemesli tam. Daudz no šiem iemesliem jau izskanēja, un šeit būtu arī jāsadzird atbildes. Interešu konflikti, uzraudzības un valūtas politika, ko īsteno vien vienīgi institūcija. E, nu, ir vajadzīgi skaidrāk atbild. Un tad e, šis līdzekļu trūkums, ja tiešām šāda centralizācija notiek, nu, protams, ka tas ietekmēs arī finanses cilvēku resursi, kurus mēs nevaram atlicināt. Tad ir nepieciešama koordinācija starp uzraudzības mehānismu un nacionālām bankām, nacionālām centrālām bankām un Eiropas centrālo banku. Kā tas notiks? Šādu jautājumu es uzdodu un gribētu no jums sadzirdēt atbildi. Un kas kontrolē šos datus, kurus sniedz bankas? Es gribētu arī saņemt atbildi uz jautājumu, kā SSM tehniķi strādā ar šiem datiem. Mēs zinām, ka bankām ir pašām savs riska izvērtēšanas veids, kā tas tiek salīdzināts ar SSM darbinieku analīzi. Un tad par ēnbanku sistēmu. Arī par to mēs bažījāmies. Pat labam bankas Uh, izmanto uh, sekuri, uh, sekuritā, sekuritizāciju vai vērtspapīrošanu. Um, mums ir vajadzīga banku uzraudzība, kas arī uzraudzītu ēnu bankas, lai mēs varētu stabilizēt sistēmu kopumā. Un pēdējais jautājums. Kāra bankām, kuras ir pārāk lielas, lai sabruktu, too big to fail, vai nebūtu labāk iejaukties banku sistēmu uzraud, eh, sistēmā, kā tādā, nevis tikai uzraudzībai, eh, nodalot investīciju bankas un klientu bankas. Paldies, paldies, saka priekšsēdz. Es nezinu, vai komisija vēlas uzstāties, nē. Ne. Tad došu vārdu tagad vispirms atbildēju Eiropas centrālajai bankai un tad pēc tam. Nē, atvainojiet, vispirms revīzijas palātē. Paldies, priekšsēdētāji. Kāpēc mēs prasījām šos dokumentus? Nu, tas ir saistīts ar mūsu mandātu definīciju. Proti, ECB e uzraudzība ECB eh, vadība, vai, cik tā efektīvi strādā tiesībā uz uzraudzību. Tieši tādēļ mēs šos dokumentus arī pieprasījām no ECB. Gribu arī sacīt, ka runāt par mūsu audita rezultātiem. Mūsu rekomendācijas un secinājumi nesot mūsu mandātu ietvaros, tāds pārmetums izskanēja. Nu, Bet mēs nesaņemam dokumentus, kas bija nepieciešami mūsu darbam. Un tad par trešo pušu konfidencialitāti, ka privāts auditors, privāta uzņēmuma uh, e, uh, e, grāmatvedība pārbauda viņam ir nepieciešama informācija par trešām pusēm. Tā tas ir normāli uh, e, auditoru darbs. Protams, ka viņam ir jārespektē arī trešo pušu konfidencialitāti. Tad es nedomāju, ka publisko auditu jomā Eh, šie paši principi nebūtu piemērojami. Es domāju, vajadzētu gan tiem būt piemērojumiem. Un tad par jautājumu, kā ar institūciju nolīgumu, kā tas te piemērojams. Nu, es varu teikt, ka palāta vēl šeit nav pieņēmusi lēmumu. Mēs gaidām parlamenta secinājumus, ieteikumus un arī komisijas ierosinājumu ka tā būs nākus klējā ar savu ziņojumu par vienotā uzraudzības mehānismu pārskatīšanu. Es tikai sacīšu, ka, ja mēs izvēlamies iet šo ceļu, tad tas negarantēs ne, eh, panākums īsā laikā. Tā varētu būt. bet mēs vēl neesam arī pieņēmuši lēmumu iet šo ceļu līdz galam. Tā kā paldies, tas būtu viss, kas man pašreiz sakāms. Paldies. Centrālās bankas pārstāvē vārds. Paldies priekšsēd. Varbūt vispirms par šo pārpratumu daži vārdi no mans puses. Visa informācija, kas Eiropas komisija bija, bija nepieciešama par šī ziņojuma kontekstā, ko Vālīkungs prasīja, viņi saņēma no mums. Un kopumā šī jautājuma uzklausīšanas dokumentācija tika sniegta no ECB puses, un mēs vienkārši gaidījām ziņojumu. Tas nebija mūsu ziņojums, tas bija Eiropas komisijas ziņojums. Mēs neko nenokavējām. E, e, mūsu puses darbs jau vairākus mēnešus beidzies audits sakarā. Un tad par jautājumu, vai mēs vispār aplūkojam pareizos jautājumus. Ne tikai kredītriski. Es varu jums apliecināt, ka mēs visus riskus saskatām, apskatām, operatīvos riskus kā kiberrisks, trešā līmeņa uh, ieguldījums um, vērtspapīrošanu, investīciju bankas un arī kredītriski. Mēs negribam nevienu riska veidu ignorēt. Mūsu izpratnē tikai stabilas bankas ar pietiekošu likviditāti un kapitālu, ar labu funkcionējušu risku pārvaldību un biznesa stratēģija spēs kalpot reālai ekonomikai vidējā un ilgajā termiņā. Tātad mums jāaplūko kredīt riski, tirgus riski un operatīvi riski. Šeit nav atšķirību. Un tas nav nebūtu patvaļīgi attiecībā uz implementāciju. Jo nu dien vienotajos noteikumos ir uh, interpretācijas manevru telpa, bet eh, Eiropas revizijas palāta ne tikai mūsu operatīvo efektivitāti izmeklē, bet mums tagad ir jau astotais starptautiskā valūtas fonda vērtējums par mūsu kapacitāti. Uzraudzīt kredīt risku, tirgus risku trešā līmeņa e, ieguldījumiem, atvasinātiem finanšu dokumentiem, finanšu līdzekļiem un Tātad mums ir arī savs iekšējais audits, kas aplūko operatīvos riskus un ir ļoti skaidri noteikumi attiecībā uz globālo, kā arī Eiropas līmeni, kāda veida um, novērtējumi mums ir veicami. Mums jāgādā, lai mums būtu sapratne par biznesa stratēģiju, riska stratēģiju, un visiem riskiem, ar, eh, ar, eh, ar kuriem banku darbs saistīts. Tātad mēs nebūtu ne tikai skatāmies uz kredītriskiem, nē, uz visiem. Un tagad par interešu konfliktu. Es jums varu apliecināt, ka ECB ir e, principi, kas to neļauj. Attiecībā uz cilvēku resursiem un juridisku nodaļu. Tā jau nav politika. Politiku īsti no uzraudzības padomu SSM augstākā vadība. Vienīgie, kas ir abās jomās, ir saskaņā ar likumu. Es, kā SSM vicepriekšsēdi un ECB uh, eh, uzraudzības padomas uh, locekli un pārvaldības padomas locekļu. Tātad um, vienotie dienesti neietekmē politiku un mūsu uzraudzību, bas darbu. Un tagad par jautājumu, vai mēs izvēlamies, ko, kāds dokuments sniegt Eiropas auditoriem, lūdzu, uh, ticiet mums, ka katrs pieprasījums, ko mēs saņemam no ECA, tika aplūkots no juridiskā viedokļa attiecībā uz to, kādas uh, e, mēs saņemām uzdevums no līdzlikumdevēja, skaidrs, ka katrā auditā ir informācija no trešām pusēm, kad jūs auditējat to, kas jūs būtu jāauditē, bet ir ļoti skaidra, skaidrs pienākums SSM regulā mums sniegt tikai tādu banku informāciju trešām pusēm, kurām tas ir jāzina. Mm, un um, revizijas palāta eh, uz to arī attiec, manuprāt, šis ierobežojums. katras informācijas pieprasījums, tāpat arī mēs izturējāmies uh, attiecībā uz Eiropas komisiju, mēs, mums jāievēl šī konfidencialitāte. Un tā mēs nonācām pie jautājuma, kāpēc jums tas ir jāzina, kāpēc jums, piemēram, ir jāsaņem zinām konkrēts bankas dati, lai redzētu, vai mūsu uh, vadības darbs ir efektīvs tulku e, darbs beigsies pēc divām minūtēm. Mums būs jādod vēl vārds referentam. Pēdējais jautājums bija, kā mēs strādājam ar datiem, ja es pareizi atceros. Mēs šos datus iekļaujam lielā tādā kopumā un tad tos vērtējam. E, saskaņā ar noteiktiem kritērijiem, tā mēs cenšamies iespējami ierobežot uh, patvaļu. Mēs esam ļoti kvantitatīvi, mēs varam pierādīt, ka mēs nonākam pie dažādo risku vērtējumiem, salīdzinot banku datus ar uh, līdzīgiem biznesa modeļiem. Paldies! Tagad ļoti īsi referents, divas minūtes. Paldies! Es varbūt varu tādu nedaudz kopsavilkumu sniegt, bija ļoti interesanta debata. Paldies visiem kolēģiem, kas tajā piedalījās. Noteikti politiskā līmenī šī debata būtu vēl padziļināma. Visi uzsvēr, ka ir vajadzīgs lielāks caurspīdīgums, lielāka atskaitīšanās un ka mums ir jāizprot šie mehānismi attiecībā uz um, konfidencialitāti. Pie šiem jautājumiem vēl jāstrādā, lai mēs varētu izpildīt politisko grupu prasības, visas politiskās grupas šīs prasības uzstādīt. Paldies par līdz šim saņemtajām atbildēm, kas attiec uz politisko, šeit noteikti ir vienotra nesaskaņa, bet mēs zinām, ka šeit viedokļi, protams, atšķirās varbūt eh, tā tam nebūtu obligāti jābūt manā skatījumā, jo mēs taču visi kaut kādā ziņā esam eiropieši. Bet, un, un esam radījuši instrumentu, kas īstenībā e, bija domāts, e, ka tas kalpotu Eiropas e, ekonomiskai e, apvienošanai. Es saprotu, ka ir daži, kas kritiski vērtē e, vienoto valūtu. Un tas varbūt ir arī pamats eh, viedokļu atšķirībām šajā jautājumā. Un tomēr mēs varam mēģināt rast vienotus uh, risinājumus. Katrā ziņā būtu jāizvairās no populisma vai jautājumu pārliekas vienkāršošanas. Eh, paldies! lot of sympathy to many of the points also the ECB made, but there is one thing where I, I, I, I Ir uh, viena lieta, kur es nepiekrītu. Mums ir bijis uh, daudz diskusiju ar vienotu uzraudzības mehānismu par uh, trešā līmeņa aktīviem. Un es atceros to, ko uzraudzības uh, mehānismu valdes cilvēki mums teica, proti, ka nav vēl uh, Mm, pietiekami daudz cilvēku resursu, lai nodrošinātu pilnu kontroli pār šiem aktīviem. Tāpēc šie aspekti vēl nav pilnībā izpētīti. Un to var arī saprast, ņemot vērā, cik tas ir sarežģīti. Un tomēr pilnībā problēmas noliekšana nav pamatota. Mm, tas ir jāatzīst un jāraugās, kā ar pienācīgu kontroli šo risku var uz, samazināt. Es uh, pilnībā apzinos arī, kādas ierobežojumus nosaka līgumi. Un, uh, un to, ka vienā institūcijā uh, tiek tiek risināti gan monetārās politikas jautājumi, gan uzraudzības jautājumi, bet, manuprāt, es nedomāju, ka tas jautājums, kas ir tieši saistīts ar revīziju. Jā, atsevišķi caurredzības elementi ir ļoti svarīgi, mēs ņemsim to vērā, protams, arī ekonu komiteja, kas par to tieši ir atbildīga, un tagad es dodu vārdu atpakaļ jums. I think the regulation, the council regulation, uh, article 20, paragraph 7 is very clear. Es saprotu, ka septītais uh, pants uh, runā ļoti skaidru valodu, un mēs tagad domājam par uh, nākamajiem soļiem, bet, uh, ja jūs varētu mūs informēt, ko jūs domājat par šo ziņām, varbūt jūs varat uh, par mūs to informēt. Rāpstiski. Ar to arī sanāksim ar slāni.